Es jau neprātīšos uz tās bildes, tik tālu jau kamēr neķers. Martin,

Ready? Vielen Dank! Liels paldies! Paldies par jūsu centieniem! Ja, also ich bin jetzt gerade gewählt worden, Sie sollen die Kamera nicht anfassen. Man tikko lūdza, lai, lai jūs nepieskartos kamerai, bet es nedomāju, ka kāds to grasās darīt. Svobodkungs par reglamentu. Priekšsēdētājs negrib jūs ilgais kavēt. Es gribētu atgādināt kolēģus, ka eh, Ungārijā sākās lielā revolūcija un tās gada diena drīzumā tiks uh,